priekšlikums, izvērtējot instrumentu sadarbībai attīstības jomā, domājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Paldies, Redings kundzei! Noslēdzam diskusijas. Balsojums notiks rītdien, pulksten 12. Nākamais darbkārtības jautājums ir Valis kundzes ziņojums par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem. Lūdzu vārds referentei. Četras minūtes. Talking... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par šo jautājumu jau vairāk nekā desmit gadus, un šobrīd ir pienācis laiks rīkoties. Ja, nu, iekšējā tirgū ir bijis kāds brīdis, kad ir nepieciešams e, īpašs impuls, tad tas ir šobrīd. Juridisko lietu komiteja ir par uh, opcionālu instrumentu izmantošanu, lai uh, palīdzētu nu, nodrošināt likumtiesības, kas uh, būtu labvēlīgs visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem. Uh, mēs dzirdējām par to, ka būs stingri kritēriji. Ir nepieciešams nodrošināt augstu līmeņu patērētāju aizsardzību, augstāku aizsardzības līmeni nekā tas, kas šobrīd tiek nodrošināts mūsu dalībvalstīs. Uh, šiem noteikumiem ir jābūt viegli lietot, lietojumiem. Un ir jānodrošina tas, lai um, uzņēmumi varētu izmantot šo papildus opcionālo līgumu. Procesam ir jābūt balstītam uz faktiem, uz ietekmes novērtējumu un ar pilnīgu parlamentu iesaistīšanu. Un balstoties uz šiem noteikumiem, uh, Kā jau es teicu, ir pienācis laiks darbiem un ir pienācis uh, virzīties uz priekšu. Ir daži, kas varbūt nav tik uh, entuziastiski uh, noskaņot un saka, ka mēs varētu izmantot instrumentu kopumu. Bet šiem skeptiķiem es vēlētos teikt, lūdzu, esiet piesardzīgi, jo man ir aizdoms, ka ja mēs izmantosim šo instrumentu kopumu bez uh, papildus opcionāliem instrumentiem, tad tādējādi mēs daudz vairāk iejauksimies uh, eh, nacionālajā likumdošanā nekā ar šādu brīvprātīgu instrumentu, kas ievēro uh, pušu autonomiju un uh, kas uh, neietekmē nacionālu likumdošanu. Virzīsimies uz priekšu, piedāvājot preventīvu um, iespēju um, pilsoņiem proti, kas nodrošina taisnīgus noteikumus pilsoņiem. Pienācis laiks darbiem. Paldies! Paldies! Valis kundzei brīvā mikrofona procedūra. Baldasāri kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Gentile komisāri. Paldies, priekšstādātāji kungs, cienītā komisārs kundze. Es gribētu pateikties referentai Valis kundzei par paveikto darbu un par ziņojumu saturu, kuru var atbalstīt simtprocentīgi. Vēlos norādīt uz to, ka mēs runājam šeit par fakultatīvu uh, instrumentu, kas tiek pieņemts uh, ar regulu un kas atbilst tiem mērķiem, kādus esam nosprauduši mūsu Eiropas līgumtiesībās. Citādi mums neizdotos harmonizēt uh, likumus un aizvietot nacionālas līgumus, nu, bet nē, par to jau mēs nemaz nerunājam, mēs vēlamies to papildināt, mēs vēlamies piedāvāt papildus instrumentu, ko uh, iesaistītās puses var izvēlēties. Nu, protams, būs tādi, Eh, noteikumi un tādi, kas grib eh, ierobežot šī instrumenta darbu tikai uz e-komerciju, bet tas būtu tāds mākslīgs ierobežojums, kas nebūtu um, īpaši liederīgs, uh, ierobežot to tikai ar uh, online uh, darījumiem. Mēs praktiski šeit runājam par to, lai likumdošanas um, drošība tiktu uh, piedāvāt un tiktu uh, vienotu juridiska bāze radīta. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Rēkners kundze. Dankeschön, Herr Vor. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Eiropas tiesību vīzijas patiesi ir lieliskas, bet nu galu galā ir jābūt kam pozitīvam Eiropiešiem kas ir tāds um, tiešām tosams labums visām citādi. Uh, šīs tiesības ir vienkārši nu, tikai uh, uz papīra eksistējušas, bet kādēļ tie vājākie, kādēļ patērētāji ir tie, ar kuriem sākam? Ziņojuma uh, centrālā daļa Volas uh, kundze ziņojumā šī fakultatīvā instrumenta, mm, e, instruments, tas ir nu, praktiski tāds, kas uh, ir um, patērētājiem, ka tas nav īpaši skaidrs un patērētāji nevarēs uh, paši izvēlēties, kādas tiesības, kuras valsts tiesības tie izmantos, bet to izvēlēsies tie, kas piedāvā pakalpojumu, piemēram, uzņēmumi, lielie uzņēmumi. Un šis fakultatīvais instruments, un tas nav absolūti pēdējais risinājums, daudz vairāk mums vajadzētu izvērtēt citas iespējas šajā rīku kastē, piemēram, tādus tipēdu līgumus. Paldies! Paldies, Regners kundze. Tagad nākošais runātājs būs Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Vēlos pateikties Molis kundzei par šo drosmīgo soli. Es nezinu, kāds liktenis piemeklēs šo iniciatīvu turpmāk, taču mums jācenšas visiem līdzekļiem nodrošināt vienkāršākus apstākļus un godīgākus apstākļus gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem, lai viņi varētu droši iepirkties gan savās valstīs, gan ārpus savas valsts. Mums ir jādomā par tādu sistēmu, kas eh, paredzētu arī opcionāls pasākums visā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti interesants priekšlikums, bet iespējams, ka šis priekšlikums nav dzīvot spējīgs. Un Iespējams, ka mums būs jātiek galā ar ļoti atšķirīgām juridiskajām sistēmām, taču es domāju, ka ir vērts pamēģināt, jo mēs neko nevaram zaudēt. Paldies! Paldies Paškas kungam un uh, noslēgumā Roitovs kundze. Ďakujem. Pani komisārsko, dobrovolný smluvní institūt. Paldies priekšsēdētājiem. Komisārs kundze. Opcionālās e, līguma tiesības ir, priekšliku, ir priekšlikums, kas varbūt ir apsvēršanas e, vērts, bet. Mm, tas nenovērsīs trūkums, ar kādiem mēs saskaramies šobrīd pārobežu eh, tirsniecības jomā. Patiesībā ir ļoti daudz eh, atšķirību nodokļu sistēmas ziņā un citās jomās. Desmit valstīs pilsoņi nevarēja iegādāties 50% no noteikta skaita testa produktu, e, gluži vienkārši tāpēc, ka tie tiem nebija pieejami. Tāpēc es atbalstu e, šādus te opcionāls pasākums, taču es domāju, ka ir ļoti daudz problēmu, citu problēmu, ar kurām mums arī jātiek galā šajā jomā. Paldies! Paldies, Rādevs kundze, līdz ar to brīvā, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta, un tagad uzstāsies komisijas vicepriekšsādātāja Redingas kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Un es vēlētos pateikties arī referentei Valis kundzei, tāpat kā Hansam Pēteram Maieram un Petikanen kundzei par lieliski paveikto darbu šajā jomā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Šobrīd um, globālās ekonomiskās krīzes um, ietvaros um, mums ir jādod um, spēcīgs grūdienis uh, iekšējam tirgum, jo īpaši tad, ja mēs vēlamies nodrošināt jaunas darba vietas un inovācijas. Kāda tad ir situācija? Uh, ceturtā daļa, tikai ceturtā daļa uzņēmumu nodarbojas ar pārobežu uh, tirsniecību. Un Arī šajā gadījumā runa ir tikai par dažām dalībvalstīm, kurās šie uzņēmumi darbojas. Tas nozīmē, ka mēs palaižam garām iespēju izmantot iekšējo tirgu. Kādas sekas eh, tas atstāja uz patērētājiem? Viņi nevar izmantot tās priekšrocības, eh, kuras eh, varētu rasties iekšējā tirgu. 61% pārobežu darījumi gluži vienkārši netiek noslēgti dažādu trūkumu dēļ, tas norāda uz to, ka iekšējais tirgus nedarbojas gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan attiecībā uz patērētājiem. Un tieši šī iemesla dēļ komisija ir uzsākusi konsultācijas par um, iespējamām um, politikas iniciatīvām šajā jomā, atbildot uz uh, uh, parlamentu sagatavoto atzinumu šajā jomā. Mēs esam redzējuši arī to, ka uh, šie trūkumi iekšējā tirgu ir saistīti arī ar trūkumiem uh, līgumtiesību jomā. Protams, mēs piekrītam, ka ir arī eh, citi trūkumi, taču Eirobarometra dari, da, rezultāti norāda uz to, ka šis ir viens no galvenajiem šķēršļiem, ar kuriem saskars uzņēmumi. Tieši tāpēc mums ir jāizskauž šie šķēršļi viens pēc otra, sākot tagad ar šo pirmo soli līgumtiesībām. Starp citu, par šo priekšlikumu Eiropas parlamentā tiek diskutēts jau vairāk nekā desmit gadus, bet eksperti par to runā jau vairāk nekā 30 gadus. Uh, Tātad viss tas darbs, kas ir ticis paveikts šajā jomā, lai analizētu situāciju, lai nākt klajā ar priekšlikumiem, tagad ir uz galda. Un tāpēc es pilnībā piekrītu referentē, ka ir pienācis laiks rīkoties, un tagad mums ir jādomā par to, ko mēs pozitīvi varētu no tā panākt. Es esmu ņēmusi vērā tos priekšlikums, kas ir zaļajā grāmatā, un Tāpat inovatīvos e, priekšlikums, proti nevis harmonizācija, bet gan izvēles no, nodrošināšanu patērētājiem un uzņēmumiem, izveidojot šādu te Eiropas mēroga sistēmu. Tāpat es atbalstu arī instrumentu, e, kas varētu tikt izmantots B, e, no B uz C, tātad no uzņēmuma uz uh, patērētājiem, tāpat arī no uzņēmumiem uz uzņēmumiem. Un mums ir jādomā ne tikai par preču eh, tirzniecības eh, pakalpojumiem, bet arī par pakalpojumu sniegšanas jomu. Neatkarīgi no tā, kādu instrumentu mēs izvēlēsimies nākotnē, mums ir jānodrošina augsta līmeņa aizsardzība patērētājiem un vajadzētu nodrošināt viņiem vismaz tādu uh, aizsardzību, kāda viņiem pienāktos nacionālās likumdošanas ietvaros, jo uh, citādi nemaz nevar būt. Tātad, kāda ir situācija šobrīd? 3. martā komisija publicēja m, mm, īstenošanas uh, pētījuma rezultātus, un tagad mēs esam uzaicinājuši visas iesaistītās puses nākt klajā ar saviem komentāriem. Uh, Komisija šobrīd izvērtē publisko konsultāciju rezultātus un to gatavos eh, detalizētu ietekmes novērtējumu, lai paraudzītos uz to, kādam būtu jābūt nākamajam solim, eh, īpaši krīzes apstākļos, lai, sniegt, lai dotu impulsu iekšējam tirgum un lai radītu darba vietas un veicinātu izaugsmi iekšējā tirgu, paplašinot tirgu un dodot iespēju, labākas izvēles iespēju patērētājiem. Paldies! Dank, Frau Reding. Paldies, Redingas kundze. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Balsojums notiks rīt pulksnes 12. Nākošais punkts darba kārtībā ir uh, kolēģis Hiršas ziņojums Eiropas.